Man vēl ir divi paziņojumi jums. Vladimirs Remeks ir informējis mūs par atkāpšanos no deputāta pilnvarām sākot ar 16. decembru līdz ar to ceratās, atbilstoši ceratās, ka punkt, ceratājiem punktam reglamentā attiecīgās valsts iestāde tiks informēta. Un Jorgensen kungs pēc 12. decembra lēmumu ir pieņemts par pārtiks un lauksaimniecības ministru. Un saskaņā ar 4. pānta 3. punktu parlaments izsludina vakanci, paziņo par vakanci šim amatam un informēs attiecīgās iestādes. Tālāk mums ir darba kārtībā debats par cilvēktiesību demokrātiju un tiesiskumu principu pārkāpumiem ne vairāk par vienu stundu saskaņā ar reglamentu 122.